Tiesa, balsojums būs rīt, nākamā sēde būs rīt 23. Eh, aprīlī no 9 līdz 14.30 un 15 līdz 23. Eh, darba kārtība ir publicēta.